A ver, senor Posel. Posēta kungs. Priekšsēdētāji kungs, es jūs un uh, jūsu sēdes vadības stilu ļoti augstu vērtēju, bet šodien man ir jāprotestē. Jūs daudziem kolēģiem devāt uh, vēr, vārdu divreiz Lēnes kungam, Foksam, Golnišam. Es arī gribēju izteikties par kalendāru un par ļoti būtisku punktu. Jums noteikti ir jāpārbauda, vai ceturtais grozījums, ko mēs noraidījām, bet tas ir principiāls jautājums. Tātad, vai ceturtais grozījums balsojums nebija pret tiesībām, jo tur līgumā ir rakstīts nevis 12 plenārsēdes gadā, bet 12 īkmēneša plenārsēdes gadā. Un Fox mēģināja ar savu grozījumu vienā nedēļā tātad. Uh, ieviest uh, gan augusta, gan septembra sēdes. Tā tad nevis uh, septembra pirmo plenāru sesiju un septembra otro plenāru sesiju, ne te tik runāts par augustu un septembru. Tas ir pr pilnībā pretrunā tiesībām. Bueno, señor Pasen, no, lo que pasa que este asunto ya ha sido... Posādkungs. Par šo balsojumu, par šo jautājumu jau ir nobalsots, un mēs šobrīd nevaram uh, um, spērt soli atpakaļ. Ir skaidrs, ka visi šie grozījumi ir tikuši izskatīti ar vislielāko uzmanību no prezidenta, no prezidenta puses. Sí, señora Schlitter. Señor Schlitter. Schlitter kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vai šis mikrofons darbojas? Komisārs mūs informēja e, pirms šī balsojuma par trombīnu jautājumu, un man ir jautājums, vai jūs varētu lūgt viņu sniegt statistikas datus, kas apstiprinātu viņa paziņojums par to, ka tas ir ekonomiski izdevīgi patērētājiem, jo aizstāt. Uh, lētas eh, gaļas daļas un tā vietā, lai tās izmantotu desās un eh, citās, citos produktos, es tomēr vēlētos uzzināt, kāda ir statistikas dati. Un es gribētu zināt arī, vai eh, komisārs ir salīdzinājis standarts, kas attiecas uz malto gaļu. Es vēlētos vispirms uzzināt, vai šie paziņojumi ir bijuši ticami, vai tie ir pamatoti, jo citādi eh, šādu paziņojumu eh, izteikšana šeit parlamentā ir bijusi kļūda. Tāpēc es gribētu aicināt jūs, aicināt komisāru pamatot savus paziņojumus. Paldies! Paldies, Šlīterkungs. Šobrīd mēs nerunājam par šo jautājumu. Mēs esam pievērsušies balsojumu skaidrojumam un šobrīd jautājumam par budžeta grozījumiem. Un tātad vārds Dautas kundzei. ¿Dónde está la señora Dodge? No está la señora Dodge. Pues tiene la palabra. Acīm redzot, eh, viņa nav zālē. Tādā gadījumā vārds aizsprankungam. Dāmas un kungi, es balsoju pret Maņkas kunga ziņojumu nākamā gada Eiropas Savienības budžetam. Es neuzskatu, ka ekonomiskās krīzes uh, laikā parlamentam pienāktos vēl papildus līdzekļi. Nē, mums ir jārunā par ietaupījumiem, un es arī neuzskatu, ka vajadzētu paaugstināt algas darbiniekiem un arī uh, asistentiem. Papildus tām algām, kas tiek maksāts jau tagad. Deputātiem ir šie 1500 eiro uh, it kā paredzēt papildus asistentu algā un beigās tas, uh, tie būs vairāki miljoni. Un, protams, ka sabiedrība to uh, kritizēs un tā turpinās mūs kritizēt, jo deputātiem ir pārāk daudz naudas. Un tādēļ visai Eiropai ir jātaupa, mums tas arī ir jādara. Esmu balsojis tādēļ pretmaiņu, kas ziņojumi. Paldies, saka priekšsēdētājs. Faģis man kungs, lūdzu. Liberācka kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es balsoju pār šo ziņojumu. Tas bija grozījums, eh, kas. Eh, bija ļoti vērtīgs. Tas neatiecās tikai uz grāmatvedības standartiem. Mums ir likumdošanas pilnvaras un, protams, mūsu vēlētāji kaut ko arī sagaida pretī. Viņi vēlas, lai mēs varētu arī komisijas projektus labot, ja tas ir nepieciešams, un lai mēs varam arī iejaukties padomus darbībā, ja viņi kaut ko dara aplami un katram komisāram ir simtiem darbinieku, mums ir tikai daži asistenti. Mēs šeit nerunājam vispār par ietaupīšanu. Mums ir jāņem vērā parlamenta jaunā loma un jaunās funkcijas. Paldies Mankas kungam par brīnišķo ziņojumu. Paldies Liberācka kungam. Tagad balsojums skaidrojums par Mikolašikas ziņojumu transplantācijai paredzētu cilvēku orgānu kvalitātes un drošības standartiem Higenīna kungam vārds. No está Higenīna? ¿Y por qué no habla? No, no ha sentido. It's 240, You didn't hear. I didn't hear you. Señor Vigenin, tiene la palabra. Lūdzu, Vigenin kungs. Благодаря, господин председател. Искам да кажа, че подкрепих. Paldies, priekšsēdētājs. Vēlētos paskaidrot, ka es balsoju par šo transplantācijai paredzētu cilvēku organu kvalitātes drošības standārtu ziņojumu, jo mums ir jācenš nodrošināt kvalitāti un drošību, bet vēlētos tomēr norādīt uz to, ka ir milzīgas atšķirības dalībvalstu starpā, un es ceru, ka rīcības plāns un ziņojums par orgānu kvalitāti ļaus dalībvalstīm harmonizēt kritērijus, lai mēs izmantot šos kritērijus nākotnē, un es vēlētos to īpaši uzsvērt, tāpēc, ka Bulgārijā manā valstī ir 34 reizes mazāk donoru nekā Spānijā, piemēram, un tas viss ir saistīts ar visu uh, ķēdi, jāsaka, sākot ar iedzīvotāju informēšanu, tālāk orgānu uh, atrašanu, transplantāciju un tā tālāk, un tā joprojām nav nepieciešamā ekipējuma, kas ļautu veikt transplantāciju un arī pēc operācijas uzraudzība netiek nodrošināta. Nav tāpat arī attiecīgo medicīgo, medicīnisko dienestu, kas sekot to, tam, kā um, cilvēki atkops pēc šādām operācijām. Paldies, un tagad vārds nākamajam runātājam. Senjora Ovir. Ovirs kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es balsoju par šo ziņojumu, tāpēc, ka ar to tiek noteikti vienteikts vienotas prasības visās dalībvalstīs attiecībā uz kvalitātes un drošības standartiem transplantācijai paredzētajiem cilvēku orgāniem. Tas garantēs gan eh, orgānu saņēmēju, gan donoru eh, drošību un tiesības, un šajā ziņojumā mēs Ar šo ziņojumu mēs dosim labāku iespēju vairāk nekā 56 tūkstošiem cilvēku Eiropas Savienībā, kuri šobrīd gaida donoru. Paldies! Un paldies, mis Ovīras kundzei, tagad Vorkunaitis kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji! kokybės standartai susijusių dokumentą ir iš tikrųjų būtų puiku bendrijos mastu sukurti Paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlētos eh, apsveikt to, ka ticis nobalsots par šo dokumentu, un es priecājos par to, ka Eiropas Savienības līmenī mēs varam uzņemties atbildību par orgānu transplantāciju, kuram ir, tam ir jābūt caurskatāmam procesam. 56 tūkstoši pilsoņi šobrīd gaida donoru, un donoru un orgānu trūkums noved pie citām problēmām, tā piemēram eh, šīs jomas kriminalizēšanas. Es tik tiešām ticu, ka šis priekšlikums ļaus mums izveidot donoru sistēmu, kas nodrošinās drošu transplantāciju. Paldies! Paldies, Markunaits kundzei, Kārtarkungs! Es balsoju par šo ziņojumu, vēlējos uzteikt Mikulāšika kungu darbu. Viņš ir veicis patiešām brīnišķus pienākumus, un mums patiešām ir jāievieš vienot standārti, lai uh, donoriem tiktu nodrošināts augstāks drošības līmenis, un es patiešām ceru, ka tas vienkāršos visus standarts un vienkāršos koordināciju un sadarbības starp dalību valstīm. Tādēļ esmu patiešām ļoti priecīgs, ka mēs ar lielu balsu vairākumu esam pieņēmuši šo ziņojumu Eiropas parlamentā. Paldies! Gracias, señor Kessler. Tiene la palabra el señor... Paldies, Kessler kungam. Havit kungs, lūdzu. Much, Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es vēlējos uh, augstu vērtēt šo ziņojumu, vēlējos uh, arī. Uh, Eh, augstu vērtēju to, ka šeit būs labāka koordinācija. Ja jūs nomirstat eh, kādā citā Eiropas Savienības dalību valstī, kādēļ jūsu orgāns nevarētu izmantot transplantācijai? Un, protams, mums vajadzētu parūpēties, lai šie standarti būtu derīgi pilnīgi visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Es vēlējos arī paust savu atbalstu uh, šai opt-out sistēmai, ja mēs runājam par uh, orgānu transplantāciju. 80% no Eiropas Savienības pilsoņiem saka, ka viņi to atbalsta, un tikai 12% ir pret to. Priekšsēdētāji kungs, pagājuši gadu 25 cilvēki manā vēlēšana apgabalā nomira, jo viņi bija iekļauti šajā donoru gaidīšanas sarakstā, bet uh, pilsētā nevarēja atrast nevienu donoru, kas viņiem varētu ziedot savus orgānus. Un jāņem vērā, ka gan manā vēlēšana apgabalā, gan visā Eiropas Savienībā mums ir ļoti daudz pieredzes. Pat tiešām uh, parūpēsimies par to, lai pacienti tiktu ārstēti un lai viņi varētu baudīt dzīves dāvanu. Paldies! Paldies, Havita kungam! Kalendra kungam vārds. Jūrā, kalendra. Herzlichen Dank, ich kann mich. Kundze, es atvainojas. Lielas paldies, es varu tikai un vienīgi pievienoties man iepriekšējā runātāja teiktam. Esmu pateicīga, ka tika pieņemts e, šis e, dokuments ar lielu vairākumu. Atcersimies, ka 56 tūkstoši Eiropas pilsoņu gaida, kad viņiem tiks e, atrasts piemērots orgāns tā, lai viņi varētu nodrošināt savu normālu dzīves kvalitāti. Un dažreiz šie cilvēki vispār um, nevar izdzīvot bez šāda orgāna. Tieši tāpēc ir vajadzīgi standarti, uh, vajadzīgi vienoti standarti, ir jānodrošina labāka piekļuve piemērotiem orgāniem visā Eiropas Savienībā. Lielas paldies! Zemkis kungam vārds. Es arī Biju par to, lai šo dokumentu pieņemtu. Es uzskatu, ka tas ir solis pareizajā virzienā. Taču. Ja mēs domājam par šīs sistēmas kvalitāti, es vēlētos norādīt, ka šis ir tikai pirmais solis pa šo pareizo ceļu. Ja mēs gribam, lai būtu vairāk donoru, tad Eiropas Savienībā mums vajadzētu radīt labāku profilaksi. Mums vajadzētu nodrošināt informatīvas kampaņas par profilakses pasākumiem. Ja nesekos uh, laba informācijas kampaņa pēc šiem pasākumiem, tad es uzskatu, ka mēs neko nepanāksim. Paldies! Tagad pievērsīsimies, pievērsīsimies nākamajam daļai, tas ir uh, parlamenta kalendārs, un pirmais runās Kieliekungs. Pirmkārtām es vēlētos izteikt eh, jums komplimentu par eh, to, kā jūs eh, izskatījāt šo ļoti sarežģīto tematu. Jūs izskaidrojāt prezidentūras interpretāciju un jūs um, saglabājāt savu nostāju. Ja jūs nebūtu labi rīkojies, tad es domāju, ka mēs vēl ar vienu par to spriest pašlaik. Nākamais es gribētu teikt, ka Zelātā kunga minētais ir pareizi. Mums patiešām ir uh, vajadzīga, vajadzīgs ātrāks un labāks veids, kā nokļūt Strasbūrā. Tas ir vajadzīgs ne tikai deputātiem, bet arī citiem. Tāpat arī es gribētu izteikt komplimentu kvestoriem, Higīnas kundzei un citiem, jo viņi ļoti labi strādāja, lai nodrošinātu, ka Frankfurta un Strasbūra, Frankfurtas un Strasbūras lidostas ir pietiekami uh, normālas un tās nodrošināt mūsu transportu. Es gribētu arī atgādināt par um, viesnīcu izmaksām šeit Strasbūrā. Ir jāatcerās, ka šeit parlamentā mēs um, netiekamies pārāk bieži. Es uzskatu, ka Strasbūru vajadzētu padarīt par pievilcīgāku vietu, kur tikties. Ja jau mēs esam šeit ieradušies, tad mums vajadzētu būt uh, un justies šeit arī apmierinātiem. Lielas paldies Kelī kungām! Ādrikīnas kundzei vārds. Priekšādētā es gribēju mm, sniegt balsu skaidro, balsošanas skaidrojumu par Miko Lasika ziņojumu. Tas ir iepriekšējais ziņojums. Es nosūtīju ziņu un es gribētu tagad sniegt savu balsu skaidrojumu. Jā, lūdzu, jums vārds. Es balsoju par rezolūciju par cilvēku orgānu transplantāciju. Ir jāatcerās, ka katru dienu mirst cilvēki, tāpēc, ka viņiem ir atteicis darboties kāds orgāns. Eiropas Savienība var palīdzēt šiem cilvēkiem, kas gaida orgānus visā Eiropas Savienībā un tādējādi glābt šo cilvēku dzīvības. Mums ir vajadzīga spējīga koordinēta sistēma transplantējumiem un ziedotajiem orgāniem. Es vēlētos vēlreiz uzsvērt kādu ļoti svarīgu punktu, proti politisku jautājumu. Te ir runa par brīvprātīgu bezmaksas uh, orgānu ziedošanu. Pasaules veselības organizācijas un Eiropas padomes ziņojumi norāda, ka vairākās valstīs pasaulē cilvēki uh, saņem lielu, lielas naudas summas, lai ziedotu savu orgānu. Tāpat arī tiek cilvēki nogalināti, lai iegūtu viņu orgānus. Piemēram, atgādināsim par praksi Ķīnā. Ir jāatcerās, ka dažās valstīs donoram ir ļoti liels risks ziedojot orgānu, jo medicīna nav tik augstā līmenī. Es vēlētos pateikties tiem, kas izvirzīja iniciatīvu šai rezolūcijai, un it īpaši es vēlētos pateikties mūsu referentam Mikolašika kungam. Liels paldies Andrikienes kundzei. Tagad pievērsīsimies nākamajam ziņojumam, tie ir trombīni pārtikas piedevas. Krācis kundze vēlējās runāt. Esmu balsojusi pret uh, trombīna aizliegumu. Šeit ir runa par uh, priekšlikumu, ka vajadzētu likt attiecīgas etiķetes uz uh, kopā salīmētiem gaļas gabaliem. Ir pilnīgi skaidrs, ka restorānos šādas etiķetes, šādu informāciju nevar nodrošināt. Es domāju, ka mums nevajadzētu dramatizēt šīs diskusijas. Trombīns ir atrodams visos gaļas veidos. Ja mēs nevēlamies lietot trombīnu, tad mēs nedrīkstam vispār ēst gaļu. E, ir atklāti zinātnieki ir pierādījuši, ka trombīns nav bīstams veselībai. Ir svarīgi, lai mēs nemaldinātu patērētājus. Ir vajadzīga pareiza informācija, tā ir jānorāda uz iepakojuma, tai ir jābūt skaidri saprotamai. Ja mēs kaut ko tādu aizliegsim, tad mēs atvērsim šeit Pandoras lādi. Mums ir jānodrošina brīva izvēle mūsu patērētājiem. Mēs eh, nevēlamies eh, šeit runāt par eh, kaitīgām vielām veselībai. Šeit ir runa par pilnīgi drošu pārtikas piedevu. Paldies, nākamā runātāja Maginas skundze. Lā, viņa nav šeit, Samerī kundze, lūdzu. Zamers kundze, priekšādātāji, Šī rezolūcija, pieņemta rezolūcija, kas aizliedz uh, trombīnu, es uzskatu, tas ir tīrs populisms. Mēs uh, šeit nevaram uzņemties patiesu atbildību. Galu galā mums vajadzētu orientēties pēc zinātnieku atzinumiem. Kas tad ir trombīns? Trombīns ir dabisks enzīms, tas ir atrodams gaļā, un tā tad atrodams, uh, uh, tas ir atrodams asinīs un līdz ar to arī gaļā. Ja mēs aizliegsim trombīnu kā pārtikas piedevu, tad um, īsnībā mēs nemaz nedrīkstam nemaz eksistēt, jo šķiet, ka mums tad vajadzētu pilnīgi uh, visus gaļas produktus uzskatīt par īpašiem atkritumiem. Es uzskatu, ka mēs maldinam patērētājus Mēs tagad eh, sakām, ka eh, šis produkts, kas izskatās pēc kaut kā cita, ir kaut kas pavisam cits. Mēs rīkojamies eh, šādā veidā arī attiecībā uz citiem normatīviem aktiem. Ir jāatcerās, ka mēs 1. jūlijā pieņems, pieņēmām attiecīgus normatīvos aktus. Šeit ir iekļauti dažādi aizliegumi par visādām bīstamām pārtikas priedavām. Un komisija arī ir uzstājusi uz to, ka trombīnu var uh, Eh, lietot kā pārtikas piedevu. Es gribētu atgādāt, ka ir daudz šādu mm, drošu enzīmu, kas, eh, neskatoties uz to, tāpat tiek aizliegti. Gerbers kundzei vārds. Eh, Patērēto aizsardzība man ir ļoti būtisks jautājums, un tieši tāpēc es iestājos pret patērētāju maldināšanu un apkrāpšanu. Tieši tāpēc es, piemēram, pārtikas marķējumu regulā cīnos par to, lai labāk tiktu marķēti uh, pārtikas produktu eh, imi, imitē, imitācijas. Tieši tāpēc es uzskatu, ka mums vajadzētu atbalstīt komisiju eh, šajos pasākumos. Šodien mēs balsājām pret eh, salīmētu gaļu. Šeit ir runa par to, ka tiek salipinātas kopā gaļas daļiņas, gaļas atlikumi un pēc tam tālāk pārdoti kā augstsvērtīga gaļa. Es uzskatu, ka patērētājs nevajadzētu šādā veidā maldināt. Komisija ir ieteikusi um, izveidot attiecīgu mārķējumu, taču parādījās kāda cita problēma. Var um, rasties uh, patērētāju maldināšana. Galu galā trombīns tiek izmantots pārtikas produktos, bet vēlāk par to netiek nekas minēts marķējumā. Es uzskatu, ka kaut ko tādu nedrīkstētu pieļaut. Tieši tāpēc esmu uh, pāra šo trombīnu aizliegumu. Paldies, Gerberis kundze. Paldies, Morvai kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju runāt par Ungāriju. Ungārijā galu galā mums ir jāatcerās par to, ka tiek uh, mīdītas kājām cilvēku tiesības. Gandrīz katrā, m, mm, katrās demonstrācijās, kas notika ielās, uh, parādījās vārdarbība. Lielākajā daļā gadījumu šīs lietas jau ir nodotas tiesai. Taču ir bijušas arī tādas lietas, kas ir nonākušas līdz Eiropas cilvēktiesību tiesai. Eiropas Savienība tagad strādā pie tā, lai pievienošanos cilvēktiesību konvencijai izmantotu kā aizbildinājumu, lai mēs varētu atteikties no normālās uh, cilvēktiesību tiesas prakses. Es uzskatu, ka mums vajadzētu protestēt par šo Tondo ziņojumu, jo tas praktiski iznīcina cilvēktiesību aizsardzību Eiropas Savienībā. Es uzskatu, ka mums vai, vajadzētu vēsturiski uzņemties atbildību par šiem procesiem. Morvai kundze, jūs nu pat runājāt par Havergī ziņojumu, vai ne? E, jā, es, es parakstījos e, izteikties par Hauregi ziņojumu, un jūs e, aicinājāt man izteikties, nu tad es par to arī runāju. Es biju parakstījusies runāt par Hauregi ziņojumu. Nu labi, nekas, neuztraucieties. Jūsu runa vienmēr būs, vienalga būs ierakstīta attiecīgajā iedaļā. Tad turpinās, turpināsim ar kombīdziņām. Eh, Mikulēnienas kundze. Paldies! Eh, šīs temats ir ļoti svarīgs un eh, parlamentā tas tiek plaši apspriests un arī sabiedrībā. Es domāju, aizliedzot izmantot vienu vai citu krāsvielu vai pārteiks piedavu, nav pareizais risinājums. Es domāju, patērētājiem būtu jā, jābūt izvēlēji. Viņam vienkārši būtu jābūt pieejamai visai informācijai un eh, viņam jāspēj pašam izvēlēties, ko viņš pērk. Daudz informācijas ir pieejams mūsdienā. Un mēs, diemžēl, eh, vēl ar vienu esam eh, izveidojuši skaidrus formulējumus, tā lai visiem tie būtu saprotami mums ir jānosaka, lai e, tādu pasākumu, lai patērētāji spētu saprast, ko viņi pērk un izvēlēties. Viņam ir jāspēj saprast, kādi, kādas ir sastāvdaļas e, vienā vai citā pārtiks produktā. Es domāju, ar sabiedrību ir notikušas pārāk mazas pārunas, un viņiem sabiedrība nevar sniegt pietiekošu informāciju. Kasle kungs lūdzu. Priekšādātājs uzskatu, ka Eiropas uh, pilsoņiem ir tiesības. Viņi vēlas uh, saņemt uh, normālus, um, godīgus pārtikas produktus, un viņi vēlas redzēt arī godīgus politiķus. Es iestājos par šādu viedokli. Mēs nedrīkstam ignorēt sabiedrības viedokli, un mēs nedrīkstam to nosaukt par populismu. Tā ne tas nebūtu nav. Mums galu galā ir jāņem vērā tas, ko pilsoņi no mums vēlas. Un ja mūsu vēlētāji uzskata, ka uh, īsti pārtikas produkti, patiešām īsta gaļa viņiem ir vajadzīga, ka viņiem nevajag ēst eh, kaut kādu no atlikumiem salipinātu gaļu, tad es uzskatu, ka mums vajadzētu arī pieņemt attiecīgas normatīvos aktus. Tieši tāpēc es eh, uzskatu, ka uh, es, vajadzēja nobalsot pār šo pārtikas piedeva aizliegumu. Paldies, Kanabēvs kundze, lūdzu. Herzlichen Dank! Paldies! Arī es eh, šodien balsoju par šo rezolūciju, tātad eh, pret eh, trombīna aizliekšanu. Es uzskatu, ka komisārā argumenti nebija pārliecinoši. Ja jau kaut arī trombīns nav kaitīgs veselībai, tas tiek izmantots gaļas atlikumu salipināšanai. Līdz ar to rodas ļoti liels infekciju, baktēriju rašanās risks. Galu galā mums ir jādomā par mūsu patērētājiem. Mēs nedrīkstam atbalstīt tikai industrijas rūpniecības eh, vajadzības. Mums ir jānodrošina, lai mūsu patērētāji varētu ēst īstu gaļu, nevis eh, kopā salipinātu gaļu. Tieši tāpēc es uzskatu, ka nedrīkstētu atļaut šādas pārtikas piedevas. Paldies, Kadembachs kundze! Un tagad pāriesim pie Perelo kunga ziņojuma rīcības plāns orgānu ziedošanas un transplantācijas jomā. Es gribēju runāt par trombīnu ziņojumu, gribēju tādu skaidrot savu balsi šajā ziņojumā. Šīs debates par mākslīgo šķiņķi norāda, ka mēs nevienmēr rūpējamies par mūsu attiecībām ar patērētājiem. Es uzskatu, ka eh, pārtikas produkti ir jāmerķē tā, lai mūsu patērētāji netiktu maldināti. Ja šāds enzīms tiek izmantots, tad patērētājiem vajadzētu to arī skaidri saprast. Tas ir pamats normālai patērētāja aizsardzībai. Tieši tāpēc mūsu uzdevums ir nodrošināt, lai vis, patērētājiem būtu pieejama visa vajadzīgā informācija, lai viņi varētu attiecīgi rīkoties. Attiecībā uz šo salīmēto šķīņķi Es uzskatu, ka diskusijas ar patērētājiem vēl nav īsti notikušas. Mēs nezinām, vai patērētāji to vēlas vai nevēlas eh, lietot uzturā. Viņiem galu galā ir eh, tiesības šādu informāciju saņemt. Liels paldies! Tagad pāriesim pie Perejo Rodrīgas ziņām par rīcības plānu organu ziedošanas un transplantācijas jomā. Lūdzu, Ovīra kundze, priekšsēdētāja kungs. Es augstu vērtēju šo jauno rīcības plānu, un tāpēc es balsoju par to. Es domāju, šis ir solis pareizajā virzienā. Un es arī uzskatu, ka mums ir jāsadarbojas šīs problēmas risināšanā. Mums ir nepieciešami Eiropas Savienības līmenī īstenot pasākumi, jo eh, jāņem vērā arī dalībvalstu veiktais eh, darbs, uzlabojot situāciju orgānu ziedošanas un transplantācijas jomā. Tādā veidā tas arī palīdzēs eh, tiem pacientiem, kas saņem šo so transplantāciju un vispār uzlabos sistēmu. Es domāju, eh, dalībvalstīm ir iespēja izmantot eh, šos pasākumus savos nacionālajos rīcību plānos. Un es domāju, ka tas ir viens no mūsu pienākumiem palīdzēt eh, medicīnas eh, aprūpes eh, jomā strādājošajiem Eiropas Savienībā. Paldies! Andrikiene skundze, lūdzu, vārds jums. Es gribēju sniegt paskaidroju par Nikolasek paziņojumu, ziņojumu, un to jau es esmu izdarījuši ļoti līdzīgu tēmu. Labi, paldies. Mastelas kungam vārds, lūdzu. iestājoties Eiropas, eh, Eiropas cilvēktiesību un pamatpriecipu aizsardzības konvencijai, būs ļoti svarīgs eh, solis, jo tādā veidā mēs nodrošināsim pamattiesību stiprināšanu un ievērošanu. Tas ir ļoti svarīgi. Vai jūs lūdzu varētu runāt mazliet lēnāk, pārtrauc priekšsēdētājs? Paldies, priekšsēdētāji. Ņemot vērā um, Eiropas parlamentu piešķirtās tiesības, uh, piemēram, norīkojot uh, tiesnešus Eiropas cilvēktiesību tiesā. Mēs varam nodrošināt, ka tiek ievērotas cilvēku tiesības, kas ir arī minētas cilvēku tiesību hartā. Uh, Te būtu jāņem vērā arī Eiropas kopienas, kopientiesas tiesu prakse. Un tas attiecas uz iekšlietām un tieslietām. Ideālā variantā mēs, protams, varētu saskaņot šīs lietas, kad e, e Lisabons līgums būs stājies spēkā. Un tad mums būs īstena tiesiska iespēja kādu lietu virzīt uz Eiropas cilvēktiesību, uh, uz Eiropas cilvēktiesību tiesu. Gadījumos, kad uh, dalībvalsts pārkāpja uh, Eiropas, kad pārkāpja šīs tiesības. Eiropas Savienības konvencijas pirmais pants nodrošina šīs pamatiesības ne tikai Eiropas Savienības pilsoņiem, bet arī tiem, kas legāli uzturas Eiropas Savienībā. Antonio Cikungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es atbalstu Eiropas Savienības pievienošanos Eiropas cilvēktiesību un pamatiesība aizsardzības konvencijai. Es uzskatu, ka šie iemesli ir ļoti labi apkopoti ziņojumā. Es domāju, e, tie, tie, tas tikai veicinātu Eiropas integrācijas procesu, veicinot Eiropas politiskās savienības izveidi, un tas arī nodrošinās labāku koherenci starp mums un Eiropadomi. Eiropas padomi. Un tā mēs arī kļūsim redzamāki trešo valstu acīs. Un mēs varēsim harmonizēt pamatiesības un pamatbrīvības visā Eiropas Savienībā. Pateicoties tam, tagad Eiropas Savienība ir legāla vienība, Un eh, pievienošanās šai konvencijai būs pirmais solis, lai eh, Eiropas Savienība kļūtu legāla vienība arī citās starptautiskās organizācijās. Morvai kundze, jūs izteicāties jau pirms tam, saka priekšsēdājs. Labi, tā tad mēs ierakstīsim jūsu runu šajā sadaļā Goleša kungs. Morvai kundze un arī citi kolēģi, kas ir izteikušies ir sacījusi, ka Eiropas uh, eh, uh, eh, tiesība pakļaušana Eiropas kopienu tiesai ir, vis, ir visnotaļ vilinoša ideja. Bet no otras puses uh, nacionālo tiesību piemērošana arī tiek īstenota, bet manas valsts Francijas uh, Valsts 55. panta konstitūcijā ir paredzēts tiesības, kas eh, nav, eh, kas neizpaužas eh, cilvēktiesību tiesā. Un pastāv tādas normas, kuras paredz arī atvasināto tiesību transponēšanu. Eh, cilvēktiesība tiesa eh, galvenokārt nodarbojas ar pamat, eh, pamatiesību ievērošanu. Te ir jābaidās par to, ka šī procedūra kļūs arvien garāka, jo bieži vien tikai tiek arī izmans, izmantots prejudiciālais mehānisms, un te ir arī dažādas normas, kā piedalīties apelācijas tiesā. Lielas paldies, Galniškungs! Tagad mēs pāriesim pie nākušā jautājuma strātātiskās krimināla tiesas Romas statūta pārskatīšanas konferences Kampalā, Ugandā. Priekšsēdētāja kungs, ņemot vērā taizemē notiekošos dramatiskos eh, notikums un eh, arī noziegumus pret pilsonisko sabiedrību. Mēs esam, ka uh, vakar daži kolēģi uh, saistībā ar pirmo starptautisko tribunālu uh, mēs secinājām, ka nav bijuši nekādu militāru militāru uh, nodomu, kā arī Nagasaki un Hirosimā nesot bijuši nekādi šādi mērķi. Un skaidrs, ka te notiesāto sarakstam būtu jātiek pagarinātam. Un tas attiec arī uz eh, Miloševiča lietu saistībā ar bijušo Dienvidslāviju. Un tas viss netiek pietiekoši nopietni novērtēts. Un te rodas iespējas, ka tā būs Grieķija, kas uh, sniegs kompensāciju uh, upuriem Uh, par kuriem viņi nav atbildīgi. Es domāju, te mēs vienkārši nonākam visnotaļ sarežģītā situācijā. Dažkārt, uh, lai panāktu miera izlīgumu, tiek dotas tādas garantijas, kas tikai var pagarināt šo strīdu situāciju. Paldies! Paldies Golneškundzei, uh, Andrikienas kundzei vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es balsoju pār šo rezolūciju. kas attiecās uz konferenci, kur sāks savu darbu šī gada beigās. Vairāk nekā 180 valstis e, kopā ir veidojuši šo starptautisko kriminālu tiesu un apstiprinājuši tās statūtus, kas attiecās uz tiesas darbību sākot no 2003. gada. Es domāju, ir pienācis laiks šos statūtus pārskatīt, tīpaši pagaidu nosacījums, kas ir radījuši, e, zināms, strīds arī 2002. gadā. Visi dalību valstis ir apstiprinājuši šos statūtus. Tomēr krimināla tiesas darbā netiek ņemt vērā tādu mūsu lielu partneri kā ASV, Ķīna un Krievija. Un tagad mēs aicinām ratificēt šo statūtu šīm valstīm un sadarboties ar starptautisko kriminālu tiesu. Persons, kas atbildīgs par genocīdu realizēšanu 21. gadsimtā, par militāriem noziegumiem, šīs personas ir ne tikai morāli jānosoda, bet jānosoda arī tiesiski. Paldies! Paldies Andrikienas kundzei! Tādējādi esam beiguši balsojumu skaidrojumus un pārtraukums līdz pulkstens trījiem. Paldies!